rīt. Un es gribēju jums pateikt, ka mēs turpināsim mūsu darbu rīt, ceturtdien, 19. janvārī, sāksim deviņos. Un arī pēcpusdienu strādāsim līdz četriem. Es